Dear colleagues, please. Dargie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt. Es aicinu arī preses pārstāvis ieņemt vietas. Esam priecīgi sveikt mūsu vidū ECB priekšsrētāju Mario Draghi monetārajā dialogā 2015. gadā. Tā ir ļoti svarīga iespēja mums dzirdēt Eiropas centrālās bankas nostāju prognozes dzirdēt pasaules ekonomikai, kas ir cietusi no eh, jaunatīstības eh, valsts ekonomikas, tīpaši Ķīnas ekonomikas, eh, izaugsmas tēmu pazemināšanos. Tāpat arī saiknes starp eh, pasaules ekonomiku un Eiropas ekonomiku, kur tiek sagaidīts, ka saskaņā ar ECB eh, izaugsme turpināsies, bet nedaudz lēnākā tempā. Un tā ir saikne ar Eirozonas ekonomiskās politikas nostāju šajā pusgadā, pats arī struktūrālām reformām un plašākajām programmām ekonomikas eh, pārvaldības uzlabošana piec priekšsarētā ziņojuma ietvaros. Tā kā vairāk svarīgi jautājumi. Pirmdien mums arī bija interesanti sagatavošanās sanāksme monetāriem dialogam, kur cita starpā tika apspriest arī miedarbības starp monetāro politiku un makroprudenciālo politiku. Un arī par to mēs sagaidām, ka priekšsarētais Dragī kaut ko teiks. Un pēc tam sekos parastās e, sadaļas ar jautājumiem un atbildēm. Dragī kungs, prieks jūs redzēt šeit, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varētie ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Vasaras pārtraukumā mūsu Eiropas Savienība saskārās ar uh, ārkārtējiem izaicinājumiem. Vispirms jau garās un sarežģītās diskusijas par jauno korekciju programmu Grieķijai. Un tagad jomā, kas ir ārpus ECB kompetences, ir izaicinājums par to, kā uzņemt lielu skaitu bēgļu, kuri bija spiesti atstāt savas mājas. Abi šie notikumi, kaut arī ļoti atšķirīgi pēc savas dabas, ir atkal parādījuši, ka Eiropa var būt spēcīga tikai, ja tā rīkojas vienoti, balstoties uz solidaritāti un sadarbību. Tā ir mācība, kas mums būtu jāņem vērā arī nākotnes izaicinājumiem. Savās piezīmēs šodien es vēlos apspriest divus galvenos tēmatus. Vispirms mūsu vērtējums par jaunākajiem ekonomiskajiem notikumiem un ko tas nozīmē mūsu monetārās politikas nostāja. Otrakārt, priekšlikums, kurus eh, mani kolēģi un es prie, stādīju priekšā pie, piec priekšsarētai ziņojumā. Pievēršoties pirmajam tematam Vēlos sniegt pārskatu par e, ekonomiskās attīstības situāciju kopš iepriekšējās uzklausīšanas jūnijā. Vasaras laikā rūpnieciskā ražošana un citi ekonomiskās aktivitātes indikātori parādīja noturības spējas. Tāpat laikā makroekonomiskā vide kļuvusi e, e, izaicinošāk Septembrī mūsu makroekonomiskās eh, prognozes norādīja, ka ekonomiskā atvestošanās būs eh, vājāka un lēnāka nekā mēs eh, plānojām šogad. Inflācijas likme tuvākajā laikā paliks joprojām tuvu nulei, pirms atkal paaugstināties uz gada beigām. Būs nepieciešams ilgāks laiks nekā sākotnēji prognozēts, lai šī likme konverģētu un stabilizētos ap eh, diviem procentiem. Lēnāka izaugsme jaunatīstības eh, tirgu ekonomikā un spēcīgāks eiro, eh, naftas cenu kritums un kritums arī preču cenās ir iemesli šīm notikumiem. Tā rezultātā atjaunots eh, lejupvērsts risks eh, prognozēm izaugsmēji un inflācijai ir atkal konstatējams. Daudziem eh, tas rada šādas izmaiņas radījuši bažu, bet vēl ir pāragri spriest, vai tas radīs lejupvērstus notikumus, salīdzinot ar to, ko mēs lēmām par mūsu aktīvu iepirkšanas programmu janvārī. Uh, ir nepieciešams ilgāks laiks, lai noteiktu, vai zaudējums eh, vai palēnināts izaugsmas temps jaunatīstības eh, tirgos eh, ir īslaicīgs vai ilgstošs, un tāpat arī jāizvērtē arī izmaiņas starptautiskajos preču tirgos. Tāpēc mēs ļoti cieši uzlau, uzraudzīsim visu ienākošo informāciju un skatīsimies, kā tas ietekmēs cenu stabilitāti. Mūsu monetārās politikas eh, pa, pasākumi, kas šobrīd ir spēkā, tāpat, tā skaitā TLTRO, joprojām atstāja pozitīvu ietekmu uz eh, kredītu izmaksām un pieejamību uzņēmumiem un mājasemniecībām. Ar tiem ir līdz šim izdevies eh, līdz šim novērst finanšu nosacījumu pasliktināšanos reālai ekonomikai, neskaroties uz nesen pieaugušo svārstīgumu ilgstošs eh, cenu sam, eh, izmaksu samazinājums eh, aizņēmumu ņemšanai ir palīdzējis stiprināt iekšējo prasījumu, tāpat arī veicināt patēriņu un investīcijas, it īpaši MVU. Tas ir padarījis eiro valūtu vēl, eirozonas ekonomiku vēl noturīgāk pret ārējiem triecieniem. Ja materializēsies daži no negatīvajiem riskiem un inflācija pazemināsies e, vidējā termiņā nekā mēs to esam paredzējuši, tad mēs nekavēsimies rīkoties. Aktīva iepirkšanas programma ir ar pietiekamu elastību. Mēs pielāgosim tās apmēru, saturu un ilgumu pēc nepieciešamības ja eh, liksies, ka ir nepieciešams eh, mainīt šo monetāro politiku. Es apzinos, ka daudzi no jums eh, ļoti cieši uzrauga potenciālo ietekmi, kas varētu būt zemes procentu likums videi uz finanšu stabilitāti. Ekon komitejas koordinātori to izvēlējās kā vienu no šodien apspriežamajiem tematiem. Balsoties uz to, ko sacīju uzklausīšanā martā, ļaujiet man uzsvērt, ka mēs cieši, cieši uzraugam e, finanšu stabilitātes riskus, bet neredzam, ka tie varētu materializēties šobrīd. Ja tas tā tik tiešām notiks, tad tā būs makroprudenciāla politika, nevis monetārā politika, kas tiks izmantota šo risku mazināšanai. Šeit mēs varam balstīties uz neseno pieredzi šo rīku izstrādē. Pēdējo divu gadu laikā nacionālās iestādes Eiropā ir aktīvi darbojušās īstenojot makroprudenciālu politiku kā ierobežojums um, aizdevumu pret vērtību vai parādu pret ienākumu attiecībās un struktūrāli stiprinājušas hipotekāros tirgus un e, cīnījušies pret e, nekustamo īpašumu burbuļu veidošanos. Tāpat, lai stiprinātu banku sistēmas, valstis ir ieviesušas e, sistēmisko risku buferus papildus tiem buferiem, kas pastāv globāli sistēmiskām bankām un citām svarīgām iestādēm. Tomēr Šie ma makroprudenciālie instrumenti galvenokārt eh, attiecas uz aizdevumu izsniegšanu banku sektorā. Tā kā pastāv iespējamība, ka Eirozonas ekonomikas finansēšana ir pārvirzījusies uz ārpusbanku sektoru, tad makroprudenciālajiem ietvaram ir jātiek eh, novirzītam arī uz eh, sektoru ārpus banku sektoru lai varētu risināt finanšu sektora stabilitātes jautājumu kopumā. Tālāk nedaudz par Grieķiju. Iepriekšējā uzklausīšanā jūnijā es aicināju vienoties ar visaptarošu un taisnīgu vienošanos ar Grieķiju. Tālākajās nedēļās nonākt pie šādas vienošanās bija ļoti grūti, un tas prasīja milzīgu piepūli no visām iesaistītēm pusēm. Tomēr esmu gandarīts, ka beigās vienošanās tika panākta. Ja šī vienošanās tiks pilnvērtīgi īstenota, jaunā programma nostādīs Grieķiju tādā situācijā, ka tā varēs atkal nodrošināt izaugsmi un eh, baudīt eh, mūsu kopīgās valūtas sniegtās priekšrocības. ECB saskaņā ar juridiskajā ietvarā minētajām eh, normām piedalījās eh, sarunās par šo programmu. Turklāt ECB cieši uzraudzīja arī ārkārtas likviditātes palīdzības eh, sniegšanu Grieķijas bankai saskaņā ar mūsu noteikumiem, ņemot vērā iespēju, ka jebkurā brīdī var tik pozitīvi paveikt šīs sarunas. Tagad dažus vārdus par Eiropas monetārās savienības eh, pabeigšanu un turpmāko darbu pēc 5 priekšsēdētāja ziņojuma. Sarunas vasaras gaitā atkal parādīja faktu, ka mūsu institucionālās ietvers joprojām nav samērīgs ar prasībām, eh, kādas pastāv izmantojot vienu valūtu. Piecu priekšsarētāju ziņojumā, kuru mēs eh, publicējām neilgi pēc iepriekšējās uzklausīšanas, pieci autori šim ziņojumam bija viensprāts par vienu lietu, respektīvi, lai monetārā savienība būtu stabila un nodrošinātu labklājību, ir nepieciešama pilnveidotāka un pilnīgāka savienība. Mēs ne tikai ieskicējām šo pārliecību, bet arī norādījām konkrētu ceļakārti, eh, kā sasniegt šo mērķi. Šī ceļakārta tagad būtu jāizmanto turpmākajos mēnešos diskusijās. Nu, mūsu perspektīvas diviem elementiem ir īpaša nozīme. Pirmkārt, neskroties uz eh, lielajām pūlēm, ko visas iesaistītās puses pielika, krīze parādīja, ka monetārai savienībai ir nepieciešams politiskais centrs tāds centrs, kas var pieņemt atbilstošos fiskālos, ekonomiskos un finanšu lēmumus Eirozonai kopumā, rīkojoties ātri un caurskatāmi, ar pilnu demokrātisku leģitimitāti un skaidru atbildību, kuru tai piešķir likumdevēji. Un tieši šādā noskaņā esmu atkārtoti aicinājis pāriet no koordinācija, kas balstās uz noteikumiem, uz kopīgu suverenitāti ar kopīgām iestādēm. Ziņojumā tiek ierosināta Eirozonas eh, kase, valsts kase, kā viens no piemēriem. Šāds idejas tagad vajadzētu izvērst. Tāpat mums iet arī tālāk attiecībā uz mūsu politikas jomām. Ziņojumā skaidri pateikts, ka Eiropas monetārai savienībai nepieciešams stiprināt arī savus instrumentus, lai pārvaldītu un novērstu fiskālo, finanšu un citu makroekonomisko risku realizēšanos. Pēdējos gados ir īpaši ar reformām, kurām tik stiprināta ekonomiskās pārvaldības ietvars un izveidots ESM, SSM un SRM Mēs esam spēruši pirmos svarīgos soļus, lai nu, novērstu turpmākās krīzes un izveidotu krīzes pārvaldības instrumentu kopumu, bet mērķis vēl nav sasniegts. Visvairāk jau mums būtu jācenšas pabeigt darbu pie banku savienības, izveidojot kopīgu atbalstu vienotajam noregulējumu fondam un Eiropas uh, noguldījumu apdrošināšanas schēmai. Uh, Abas šīs daļas ir nepieciešams, lai izveidotu tiešām vienotu banku sistēmu, kas atspoguļo to, ka mums ir vienota valūta un kas ir absolūti nepieciešams arī banku savienības uh, uzticamības uh, stiprināšanai un beidzot uh, pārvarēt šo banku un valstu attiecību problemātiku, padarot finanšu sistēmu noturīgāku un aizsargājot nodokļu maksātāju intereses. Tāpat laikā ejot tālāk, kad eh, tikai par banku sektoru un banku savienību, mums ir jāsasniedz progress arī attīstot kapitāla tirgu savienību, veicinot uh, turpmāku pārobežu privāto riska dalīšanas uh, aptvērumu. Uh, Turklāt mums ir jānovērš tas, ka nelīdzsvarotība, lai kā tā arī būtu, e, neattīstītos tālāk e, par krīzi. Tādēļ mums ir nepieciešams jauns konverģents process, kas balstās uz mūsu ekonomikas kapacitāti un spēju izturēt triecienus un atkopties ātri pēc tiem. Tas nozīmētu ne tikai daudz robustāku finanšu sistēmu, kā es tikko aprakstīju, bet arī spēcīgāku pārvaldību pār struktūrālām reformām un ciešāku kontroli par nacionālām fiskālām politikām. Lai nodrošinātu, ka dalību valstis var pielāgoties triecieniem neatkarīgi no to apmēra, mums ir nepieciešams arī papildus slānis ar fiskālu stabilizāciju Eiropas līmenī. Kopumā šie pasākumi ir veicami, lai pabeigtu Eiropas monetāro savienību, un tas padarīs eirozonu ne tikai par tādu, kas spēj izdzīvot, bet arī tādu, kas plaukst. Un tagad esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies! Thank you very much. Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji, dragi. Es ļoti augstu vērtēju jūsu teikto par nepieciešamību arī ēnu bankas ir jāpakļauj makroprudenciālai uzraudzībai un um, jūs uh, esat uh, ekonomiskās monetārās uh, savienības centrā un mēs um, uh, augstu vērtējam jūsu viedokli. Es gribu informēt eh, deputātus, ka pēc koordinātoru vienošanās es stingri raudzīšos uz laika sadalījumu. Būs eh, iespējams um, eh, divas minūtes uzdot jautājumu katram deputātam. Paldies, priekšsēdētājs, saka Balts kungs. Paldies, priekšstādātāji, draugi kungs, jums e, runājāt par daudziem interesantiem tematiem, un mēs varētu uzsākt par tiem tagad diskusiju. Un es gribētu pievērsties vienam jautājumam, kas man un mūsu e, politiskai grupai, Eiropas Tautas partijas grupai, uh, Uh, nu, teiksim, nedod miera. Iepriekšējos gados daudz kas ir darīts, un um, šajā procesā ir piedalījusies arī ECB, uh, lai mazinātu tirgus uh, nestabilitāti un spekulācijas tirgu un kā veicinot dalību valstu konkurētspēju. Um, bet lielākajās um, uh, Eirozonas dalību valstīs um, uh, ja kaut kas notiktu, tad šī stabilitātes mehānisms nespētu tām palīdzēt, ja netiktu ievērota budžeta disciplīna. Uh, Un tā tad mums ir jānonāk pie secinājuma, ka pašām dalību valstīm ir jāstāv stingri uz kājām, jāuzlabo savas ekonomikas eh, darbība. Un es gribētu jums tādēļ jautāt, kā jūs, kā Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs, uh, vē, eh, rīkosieties ar tiem, kuri ies, iestājas par eh, stabilitātes un izaugsmas paktam novaināšanu vai eh, mīkstināšanu. Paldies! We, um... Paldies! Jā. Mēs nu pat prezentējām ceļa karti uz tālāku integrāciju un vairāk kārt mēs arī aizņēmāmies uh, eh, ASV izmantot to terminu pilnīgāka savienība. Nu, turpinot šo virzību, mums ir nepieciešama uzticība un, lai nodrošinātu uzticību, mums ir jāievēro mūsu pašu pieņemtie noteikumi. Mēs nevaram sagaidīt uh, turpmāku integrāciju un kopīgas uh, suverenitātes un atbildības veidošanu, ja uh, šāda uzticība nepastāv. Stabilitātes un izaugsmes pakts ir tikai viens no aspektiem kuram uzticība ir jāatjauno. Ir arī vispārīgāks jautājums vai problēma attiecībā uz uh, spēju pašām noturēties uz kājām, pirms mēs varam vienoties par kopīgu veidu, kā sadalīt riskus kas varētu skart dažādas eirozonas daļas. You have time for a follow-up, Burkhard, if you like. Vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu? Ja nē, tad nākamā runātāja Elīza Ferreira. Liels paldies par to, ka esat pie mums atkal ieradies. Paldies par jūsu teikto. Jūs teicāt uh, vairākas svarīgas lietas, kas sasaucas ar mūsu paustajām važām. Pirmais jautājums ir saistīts ar jūsu minēto uh, jomu. Jūs darat visu, kas ir jūsu spēkos, lai glābtu eiro, un jums līdz šim tas ir izdevies bet ir arī apkārtējā vīde, kas uh, kļūst uh, lēnāk Ķīnā, Latviņamerikā ir problēmas, arī Fed nepaukstināja procentu likmes. Cik ilgi Eiropā mēs spēsim noturēties, uh, īstenojot savu politiku uh, krīzes pārvarēšanai? Un jūs esat šo fiskālo politiku aicinājis veidot atkal un atkal un piecu priekšsēdētāju ziņojumā ir minēts šis, šī kopīgā Eirozonas kase. Es gribētu zināt, kā jūs raugāties uz tuvāko nākotni, kāda jums ir nākotnes vīzija. Otrs jautājums ir saistīts ar Banku Savienības izveidas pabeigšanu. Mēs nevaram palikt pusceļā, sakot, mēs nevēlamies iet uh, uz priekšu. Šī spēle ir riskanta, bet tā glābs Eiropu kādi ir tie bloķējošie elementi, ko mēs parlamentā varētu uh, likvidēt. Uh, runājot par uh, Eiropas pilsoņu noguldījumu garantiju, neatkarīgi no tā, kur šie noguldījumi atrodas. Uh, Uh, tā, tas ir svarīgi uzticības nodrošināšanai. Es nesaprotu, kādēļ mēs nepabeidzām uzsākt to darbu un kādēļ mēs sākam apšaubīt šo projektu. Atbilde. Jā, kā es norādīju, izaugsmes prognožu pasliktināšanās, protams, ir pastiprinājis lejupvērstos riskus. Uh, bet ir priekšlaicīgi tagad paziņot vai atzīt, ka šis, vai šis risks ir pastāvīgs vai tikai tāds pagaidu risks. Mēs zinām, ka attīstības valstu ekonomikām izaicinājumi saglabāsies vēl noteiktu laika posmu. Šajā vidē ekonomikas atlapšana Eirozonā turpinās bet uh, šis tēms ir nedaudz lēnāks. Pat tikai tiešām nedaudz lēnāks. Mēs esam tikai uh, ļoti nelielā mērā pārskatījuši savas prognozes. Un šīs dienas dati apstiprina sākotnējās prognozes un um, otrā ceturkšņā izaugsmes uh, tēms um, ir lēnāks mūsu monetārā politika, ja nepieciešams, uz, reaģēs uz situāciju. Bet ir arī zemākas naftas cenas un uh, izdevīgāk monetārā politika. Tas atbalsta mūsu ekonomikas atvesaļošanos. Bet, lai šī atlapšana Uh, kļūtu no cikliskas par struktūrālu atveseļošanos. Valstīm ir jāīsteno struktūrālās reformas. Mēs a, uh, esam uh, vienmēr apgalvojuši, ka monetārā politika var palīdzēt un palīdzēs um, eirozonas atveseļošanai, bet tā nevar izdarīt visu viena pati, tā nespēja ciklisku atveseļošanos pārveidot Uh, struktūrālā atlapšanā, un tādēļ valstīm ir jāīsteno struktūrālās reformas. Šajā atlapšanas konsolidācijā vissvarīgākais elements ir uzticības atgūšana. Un šeit ir vairāki elementi. Pirmkārt, finanšu tirgus uzticība, kas jau ir atjaunojusies pēc 2012. gada šajā jomā ir pastāvīgi uzlabojami konstatējami, bet, kā jau es norādīju, uzticība balstās arī uz citiem elementiem, proti um, paļāvību uz to, kā noteikumi tiks ievēroti. Un uh, paļāvība uz to, ka turpmākās integrācijas darba kārtība tiek uztvērta nopietni un ka tiek veikti atbilstoši pasākumi soļus priekšu. Šī uzticēšanās balstās arī uz eh, paļāvību to, ka eh, uzņemtās saistības tiks pildītas, piemēram, eh, Banku Savienības pabeigšana tiks īstenota, negaidot lielus grozījumus līgumos. Mēs neprasām, lai līgumi tiktu grozīti pirms banku savienības izveidas pabeigšanas. Šāda uzticēšanās ir nepieciešama. Un mums ir arī jānodrošina kopīgo noteikumu ievērošana. Paldies, tagad notis Marijas. Dragī kungs, runāšu grieķu valodā. vai eh, jūs uzskatāt, ka ECB ir tādi eksperti, kas uzskata, ka ECB neievēro uh, līgumu nosacījumus īstenojot eh, šos pasākumus un uh, uh, pras prasot um, no uh, Spānijas, Itālijas ievērot finanšu stabilitāti par katru cenu, un Grieķijas gadījumā šī tre, trojka noved pie interešu konflikta, un kā vispār var uh, šeit uh, nodrošināt ECB neatkarību. Un nedrīkst arī aizmirst, ka ECB veiktie pasākumi attiecībā uz Eiropas monetāro savienību e, nevar būt saistīti ar e, konkrētu politi, e, projektu īstenošanu, kaut gan Grieķijas gadījumā tā tas ir. Un ECB būtu jāizstājas no šīs trojkas, un arī Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi uh, ka tad, kad ECB uzpērk valsts parāda zīmes sekundārajos tirgos, tai ir jāsniedz garantijas. Un arī parlaments šā gada martā ir apstiprinājis manu grozījumu, prasot, lai ECB izstājas no trojkas. Es gribētu zināt, kad ECB ir paredzējusi izstāties no trojkas, jo šeit pastāv interešu konflikts un tiek tikai e, īstenots e, trešais memorāns, kas ir pretrunā ar Grieķu tautas interesēm. Priekš, uh, eh, dragi kungs, uh, Eiropas saimnības tiesnieku košai sakarībā nav lēmusi, es atvainojos. Un uh, jautājums, kad mēs izstāsimies no troikas, protams, mēs tajā nepaliksim mūžīgi, bet šobrīd ir krīzes laiks. Un ECB darbojas saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Mēs to nelēmjam, vai palikt šajā trojkā vai nē. Tas ir atkarīgs no jums. Jūs mani uz to Dragi. Paldies, dragī kungs, ja jūs man atļausiet, es gribēju jums atgādināt, ka jums vajadzētu vēlreiz iepazīties ar Eiropas Savienības tiesas spriedumiem. 102. pāns, tagad citēšu. No tā izriet, kā teica ģenerāla prokurors 127. punktā, gadījumā, ja ECB uzpērka šīs parādzīmes sekundārajos tirgos, tādā gadījumā tai ir jāsniedz garantijas un 227. punktā ģenerālprokurors runā par šīm garantijām. Citēju, Tā tad ECB nedrīkst būt gan trojkas eh, locekle, gan arī eh, šeit eh, veikt kaut kādus tādus projektus kā ONT. Unlimited. I will, I will take... No, no, please, Mr. President Draghi, it was very clear the point. Jā, jūs teiktais bija ļoti skaidrs, jā, Dragī kungs atbildēs, jā, es atvainojos un es uz uzstāju, ka Eiropas Savienības tiesas nolēmumā nav runas par uh, šo um, uh, palīdzības programmu, un varbūt mēs varam kopīgi vēl izvērtēt šo dokumentu. Nākamā runātāja. Paldies priekšsēdētāji, ka esat mūsu pie mums ieradies un piecu priekšsēdētāju uh, ziņojums bija uzticības apliecinājums nākotnē, grūtā brīdī. Un uh, jūs uh, saskaņā ar līguma attiecīgo pantu uh, ir runa par Eiropas, Eirozonas lomu starptautiskās um, uh, struktūrās, un arī es pati esmu sagatavojusi eh, ziņojumu par šo jautājumu, un es atsaucoties uz šo priecu priekšsēdētāju ziņojumu, gribētu zināt, ko mēs varam darīt tūlīt un ko mēs varētu dalīt tālākā nākotnē. Varbūt mēs varētu uzreiz uzlabot atbildību un caurskatāmību, un eh, tad jūs varētu mūs informēt par, ko jūs darat eh, FSB e un Bāzels komitejā. Un es domāju, ka mēs varētu arī uzlabot savu sadarbību šai sakarā. Otrakārt, jūs uzstājāt uz to, ka Eirozonas pārvaldes struktūras ir jādemokratizē, tā tad jābūt arī parlamentārai kontrolē. Šeit mēs runājam par uh, ārējo dimensiju Eirozonai, bet uh, tās um, e, vadītājs atsakās atskaitīties uh, mūsu parlamentam. Ko jūs par to domājat? Paldies! Thank you. Paldies! Vispirms gribu norādīt, ka jautājums par Eirozonas ārējo pārstāvniecību ir dalību valstu un Eiropas parlamenta lēmums. Mūsu ECB nevar paust savu neatkarīgo viedokli. Protams, um, e, šī ārējā pārstāvniecība ir jānodrošina ECB par FSB, CBS un Uh, citās struktūrās. Jūs zināt, ka mēs esam pārstāvēt šajās abās struktūrās uh, arī saistībā ar mūsu uzraudzības funkcijām uh, vienotajā stabilitātes mehānismā. Mēs, bet arī dalība valstis ir šo starptautisko organizāciju dalībnieces. Un pēdējo uh, pāris gadu laikā ir veikti centieni uh, eirozonai paust vienotu viedokli apspriestajos jautājumos. Dažkārt tas ir bijis iespējams, citreiz nē. Bet tas mums galu galā neliedza panākt vienošanos atsevišķos jautājumos, kas bija visumā pieņemama visām dalību valstīm. Bet ja jūs jautājat par uh, Mm, tehnisku vērtējumu par to, vai situāciju var uzlabot, jā, es piekrītu, ka to var uzlabot. Kādiem uzlabojumiem būtu jābūt, tas ir atkarīgs no jūsu un dalību valstu lēmumiem. Paldies. Jā, es gribu teikt, ka jūs šobrīd ļoti, ļoti uh, pieticīgs esat jūs, taču piedalījāties šī ziņojuma sagatavošanā, un šajā piecu priekšsēdētāja ziņojumā ir ļoti politiski ierosinājumi, bet es gribētu zināt, kā mēs varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību par to, kas notiek Bāzeles komitejā un FSB. I think that if, uh... Es domāju, ECB um, informē Eiropas parlamentu un ekonu komiteju par uh, mūsu nostāju šajās uh, organizācijās un arī citās. Nu, es domāju, ka tas būtu priekšsēdētājs, mēs to augstu novērtētu. Fabio de Mazi. Dragī kungs, ja es pareizi saprotu, ECB ir uh, pasūtījis ārējus juridiskus pētījumus, uh, par to, kā pamatot uh, to, ka vairs kā garantija netiek pieņemts Grieķu valdības obligācijas. Un vai jūs varētu informēt Eiropas parlamentu un šo komiteju par šā pētījuma rezultātiem? Tālāk jūs norādījāt, ka jaunas finanšu krīzes risks, uh, nu, ka jūs to, uz to raugāties optimistiski. Uh, kā Alans Grīmpens savulaik, bet es gribētu zināt, kādas um, makroprudenciālās politikas reformas būtu nepieciešams Eiropā, piemēram, nodalot banku investīciju aktivitātes no tradicionālām um, banku darbības um, Uh, klienta apkalpošanas um, aktivitātēm. Tāpat plašsaziņas līdzekļos ir parādījušās ziņas, ka trešā daļa ECB darbinieku uh, ir uh, drauda nervu izsīkums un vēl liela daļa darbinieku ir pārpūlējušies, vai jūs ievērojat Eiropas Savienības direktīvu par darba laiku, kā jūs um, uzskaitāt virsstundas? un uh, vai jūs ievērojat arī divu gadu ievē, ierobežojumus uh, aģentūru darbiniekiem, kas strādā jūsu bankā, un vai jūs um, ievērojat um, algas um, godīgas noteikšanu priekšsēdētājs. Jūsu minētie jautājumi ir pārskatīti, mums ir veikta darbinieku aptauja un visi šie personāla jautājumi tiek apspriesti kopā ar mūsu darbiniekiem. Atbildot uz otru, otro jautājumu, neesmu ne pesimists, ne optimists, esmu realists. Un mēs reaģējam uz situāciju. Banku struktūras reforma uh, ir piemērs, kur mūsu uh, struktūras ir jāpadara um, noturīgāks pret riskiem. Un darbs pie banku struktūras reformām turpinās. Un galvenais jautājums ir tāds, ka tā kā mūsu banku sistēma ievērima atšķiras no uh, šādas sistēmas citās valstīs, jautājums, kā īstenot šīs struktūrālās reformas banku uh, sektorā veidojot uh, spēcīgākas uh, uh, institūcijas un nodalot šīs darbības jomas, bet tai pašā laikā ir jāņem vērā mūsu bankas sistēmas specifika un jānodrošina, ka mūsu bankas nenonāk neizdevīgākā situācijā konkurējot ar uh, bankām, kuras darbojas citās tiesību sistēmās un līdz ar to eh, daudz kas ir nacionālo uzraugu ziņā. Un eh, arī eh, Eiropas struktūrālo sistēmisko risku padomas ziņā. Un es gribētu izmantot šo jautājumu kā iespēju nu, sniegt pārskatu par pašreizējo situāciju. Uh, par situāciju Grieķijā. Mēs konstatējam, ka ir sasniegts ievērojams progress Grieķijā gan fiskālā ziņā, gan īstenojot reformas. Tagad sarunas par trešo palīdzības programmu ir uzsākušās un turpināsies tuvāko nedēļu laikā. Galvenais jautājums ir, kad mēs šo izņēmumu atjaunojam. Un šis pasākums ir būtisks lai eh, valsts saņemtu izņēmuma statusu, tai ir eh, jāīsteno finanšu eh, palīdzības programma, jārealizē tās nosacījumi, kā tas ir arī bijis pēdējo divu nedēļu laikā un būs arī turpmāk. Un šai valstī ir jāizteno privā, prioritārie pasākumi, ir jārīkojas pārliecinoši īstenojot šī programmā paredzētās struktūrālās reformas un fiskālo politiku un citus būtiskus politiskus lēmumus. Kad uh, tas tiks paveikts, tad paliks vēl viens solis, kas būs jāspēr proti jāizvērtē būs ilgtspējība. Kā jūs zināt, um, ECB valde ir paudusi uh, nopietnas bažas par parādu ilgtspējību, bet ja ir uh, pārliecinoša programma, kas nodrošinās izaugsmi, sociālo taisnīgumu, fiskālo un sociālo ilgtspējību, un ja valdība uzņems atbildību par programmas īstenošanu, tad Uh, parādu um, atvieglošanas iespēja parādās. Protams, visam jābalstās uz uh, to, kā tiek vērtēta ilgtspējība. Kvantitatīvās veicināšanas programmai arī ir noteikti ierobežojumi, un um, situācija ir jā izvērtē, un tad var tikt pieņemts lēmums par obligācijām. Es teikšu, ka ir jāvirzās uz priekšu ātri, jāīsteno programma, prioritārie pasākumi un jānoslēdz e, šis izvērtējums. Sorry, Know... Es tiku informēts par šiem juridiskajiem pētījumiem. Es nezinu, vai tā ir konfidenciāla informācija, bet vēlētos ar to iepazīties. Ernests Urtazums, lūdzu, paldies, dragi kungs. Es tomēr arī gribētu runāt par Grieķiju un pieņemtajiem lēmumiem pēc. Uh, valdes padoms tikšanās jūs teicāt, ka īstenībā bankām ir maksātspēja saskaņā ar SSM izvērtējumiem, un ECB īstenībā apšaubīja šo, valstu, šo banku stabilitāti, un ņemot vērā arī, piemēram, neveiksmīgos aizdevumus, mēs nevaram runāt šeit par īstu uzlabojumu, un Jāsaka, ka Kiprā un pat ilgu laiku pirms uh, uh Grieķijas blākšanas uh, kādreizējā uh, valsts banka teica, ka šeit ir uh, negatīva likviditāte un ka banka nav maksātspējīga un uh, tātad uzraugs gan apgalvoja pretējo. Dragi kungs, es gribēju uh, pavaicāt sekojošo. Nu, ir tāda ļoti atšķīga attieksme un, piemēram, uzraugi atzīst, ka šīs finanšu institūcijas ir maksāt spējīgas un ECB apgalvo, uh, ka uzraugu uh, Uh, spriedums ir nepieciešams un ka mums ir uh, jāsniedz šī uh, ārkārtas likviditātes palīdzība, jeb ēla un dragī kungs. Ja jūs uzskatāt, ka šīs palīdzības jeb ēla normatīvi nav pietiekami labi, vajadzētu varbūt tos pārskatīt un vēl, dragī kungs, bija arī jūsu lēmumi ļoti kritizēti, jūs pārāk cieši to visu koordinējāt ar Eirogrupas lēmumiem. Vai jums šķiet, ka kaut kādā veidā jūsu bankas loma varētu būt kompromitēt, ņemot vērā jūlija lēmums? Paldies! Thank you. Let me respond quickly. Mēģināšu ātri atbildēt uz pirmo Atbildi tā tad šeit nav simetrijas, mēs uzticamies atbildīgo maksāt spējas uzraugu, uzraugu iestāžu lēmumiem, un Kipras gadījumā tā bija uh, Kipras centrālā banka un Grieķijas gadījumā SSM. Ja runājam par ELA, es domāju, ka uh, šie likviditātes palīdzības noteikumi nekad nav paredzējuši, ka e, tas e, šāda veida palīdzība tiktu sniegta neierobežotā veidā un e, neuzstādot nekādus priekšnosacījumus, kā kāds te mēģina apgalvot. Jāsaka, ka banku maksāt spējas izvērtēšanas kritērijiem ir jābūt gan dinamiskiem, un daži te kritiķi tā arī apgalvoja. Un tagad atbildēšu uz trešo jautājumu. Protams, gan labējie, gan kreisie mūs ir kritizējuši, ECB kritizē tādēļ, ka tā pašos sā, pirmsākumos nesniedza šo likviditātes atbalstu, un mēs mēģinājām garantēt Grieķu banku maksāt spēju, un mums arī kritizēja, ka kaut kādā brīdī mēs saglabājām ELA uh, konkrētā līmenī, to nesimizinot, un mūs daudz kritizē. Un e, es domāju, ka e, tos, kas kaut ko dara, arī kritizē. Es e, ceru, ka es varēšu vēl uzdot papildu jautājumu, saka runātājs. Bet jā, nu, divi, divas minūtes ir jautājumiem un trīs minūtes atbildēm. Devits Kobons, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Vai jūs man atļautu kaut ko teikt par procedūru pirms uh, sāka uh, uzņemt laiku, tātad uh, pirms sākat uzņemt laiku, pirms sāka izteicēt mans divas minūtes? Nu labi, tad sakiet ātri, kas jums sakāms. Apvienotāja karalistē ir 55 miljoni eiro uh, kapitāla ECB, bet tas nav saistīts ar procedūru. Lūdzu, uh, sāciet, sāciet uzdot savu jautājumu. Apvienotāja karalistē nav vietas ECB. Uh, Tātad mums, nā, mēs neesam eirozonā, un es gribētu, dragi kungs, jums teikt, mans draugs Flanagana kungs no īrijas, viņš nav šajā komitejā, bet viņš labprāt vēlētos uzdot jautājumu dragi kungam. Uh, Proti, kādēļ jūs neieradāties īrijas parlamentā, jo pret ECB tika izvirzītas ļoti nopietnas uh, apsūdzības, ka jūs principā iznīcinājāt īrijas tautsaimniecību, jūs glābāt privātas bankas, cilvēkiem bija tas jāmaksā no savām kabatām, un tagad uh, īrijai ir vēl lielāki parādi nekā uh, Vācijai pēc kāra, pēc Versaļas līguma pieņemšanas. Jāsaka, Flanagana kungs ir īrs, viņš šo lietu pazīst ļoti labi, un viņam vajadzētu būt uh, tiesībām izteikties. Jā, precizēšu, saka, dragie kungs. Well, no, our... Priekšstādātājs. Uh, tā tad. Uh, lūdzu, nepārtrauciet man, paskaidrošu par procedūru. Tātad īrijas jautājums koordinatori lēma, ka šis jautājums tiks eh, iekļauts nākamajā monetārajā dialogā eh, novembrī. Tātad par to varēs runāt un Dragi kungs varēs atbildēt. Tāds ir koordinatoru lēmums. Priekšstādātais tiek regulāri pārtraukts. Divi cilvēki runā reizē. Sorry, don't, don't. Runātājiem tiek izslēgts mikrofons. Lūdzu, lūdzu, nepārtrauciet sēdes norisi. Jums jau bija atvēlēts runāšanas laiks, saka priekšsēdētājs. Consult with him. We agreed at the coordinators level to. Koordinatoru līmenī mēs par to vienojāmies Un, uh, jā, mēs par to lēmām runāt novembrī, tā tad īrijas parlamentām arī ir uh, kaut kas jāsaka šajā lietā, un tagad nākamais runātājs. Nārs Mono, priekšsēdētāja kungs, eh, dragi kungs. ECB pro, politikā šobrīd ir konstatējums zināms pretruns. Es vēlētos, lai jūs paskaidrojat. No vienas puses jūs stimulējat ekonomikas izaugsmi, nosakot procentu likmi, šobrīd tās ir ļoti zēmas, un pēc tam jūs izmantojat nekā konvenciālus instrumentus, tā, starp arī kvantitatīvo stimulēšanu. Tas ir uh, vērsts uz reālās uh, um, ekonomikas stimulēšanu un cīņu pret deflāciju. Bet kā jūs varat paskaidrot, ka visi šie pasākumi šobrīd uh, diezkā viss nedarbojas? No otras puses jūs uh, iestājaties par uh, Uh, valsts obligāciju prudenciālo risku reformu. Šobrīd šis risks ir nulle. Jūs gribat ieviest atšķirīgu vērtējumu, bet ja šis risks uh, palielināsies virs nulles, tad tas tikai situāciju pasliktinās un līdz ar to tas samazinās banku iespēju uzņemties citus riskus un dot aizdevumus uh, uzņēmumiem, un tas būtībā ir pretrunā ar jūsu uh, uzdevumu. Jūs izdarāt netiešu spiedienu uz valstīm emitentēm ar banku starpniecību vēlos saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Thank you. Uh... Paldies. Atbilde. Es pat nedomāju, ka šeit ir kādas pretrunas. Jāsaka, ka mūsu monetārā politika ir patiešām ļoti iekļaujoša. Mēs to turpināsim piekopt tādā pašā veidā saskaņā ar mūsu mandātu, proti, ka inflācijas eh, rādītāji varētu būt tuvu diviem procentiem, bet eh, ne zemāk. Tātad mēs esam ļoti tālu vēl no šāda veida mērķa. Īstenībā mūsu politika ir sevi attaisnojusi un varbūt tādas prognozes globālajai ekonomikai savā prezentācijā ieskicēju tā visai miglaini, bet mēs varam vērot arī labvēlīgu attīstību, runājot arī par kredītiem. Gribēju, lai patiešām godotie deputāti tam pievērš uzmanību. Jā, arī pozitīvi attīstības rādītāji Eirozonā ir vērojami. Un kredītu tirgi sāk atkopties tas, eh, šī tendence turpinās, un mēs eh, redzam, ka tā ir tāds augšupējošs raksturs. Un eh, dažādi pētījumi, ko mēs esam veikuši, skatoties par aizdevumu sniegšanu, arī par aizņēmumu ņemšanu no MVU puses, mēs redzam, ka bankas atkal vairāk sāk piešķirt līdzekļus ne tikai runājot par summām, par apjomu, uh, bet uh, arī uz ilgāku laiku. Tātad uh, valstīs, uh, tās augstās stresa valstīs, ar lielākām problēmām arī ir vairāk aizdevumu vērojams un arī aizdevumu visi šie procenti ir samazinājušies. Un mēs esam izmantojuši dažādus indikātors, kas liecina, uh, ka šīs procentu likmes eh, ir pazeminājušās par 17 bāzes punktiem pēc tam, kad mēs runājam par uh, kredītu veicināšanas, uh, pēc tam, kad tika uzsākt kredītu veicināšanas pasākumi, un ja mēs runājam par lieliem. Um, aizņēmējiem un maziem, tad, protams, šeit situācija ir uzlabojusies, situācija kredītu tirgos ir stabilāka un tas e, mums e, var ļaut pārliecināties, ka atveseļošanās, šī atkopšanās e, notiek, tā virzās solīt pa solītim, nu ne tādiem milzu lēcieniem, bet nu tomēr mēs vērojam zinām stabilitāti. Protams, situācija darba tirgu uzlabojas ļoti, ļoti mēreni, Bet īstenībā, ja mēs to salīdzinām ar iepriekšējām, iepriekšējiem scenārijiem, pārsvarā situācija uzlabojas arī ņemot vērā uh, vietējo patēriņu. Un tas pierāda, ka mūsu politika ir patiešām uh, jēgpilna. Vai, ir kā, vai tas ir kaut kādā pretrunā ar mūsu uzraudzības politiku? Un jūs mēģinājāt to uh, kaut kādā veidā sasaistīt. Uh, Es tagad varbūt runāšu tā vispārīgāk un pēc tam detalizētāk par valstu obligācijām un riska izvērtējumu. Runājot tā vispārīgi, nav pretrunas starp tādu iekļaujošu monetāro politiku un ļoti rūpīgu banku sistēmas uzraudzību. Ja banka ir vāja un tai nav pietiekami daudz kapitāla, protams, tā naudu neaizdos. Un, ja banka uh, aktīvus investē tādās uh, riskantās operācijās, tad, protams, tā līdzekļus uzņēmumiem neaizdos. Ir nepieciešama ļoti, ļoti pamatīga tāda cieša uzraudzība, lai bankām būtu pietiekami eh, robusta kredīta sistēma. 2010. 11. un gandrīz visa 2012. gada garumā mēs šādu situāciju varējām vērot. Ja mēs runājam par monetāro politiku, monetārā politika, protams, ir nepieciešama, lai panāktu ekonomikas atkopšanos, tika veikti arī likviditātes stimuli, bet joprojām e, minētajos gados bankas nepiešķīra pietiekam daudz kredītu, jo tās mēģināja pašas atgūt spēkus pirms. Uh, Protams, SSM arī veids tādu ap, aptvarošu izvērtējumu, un tagad mēs redzam, ka kredītu tirgus atkal ir, ka tam sāk iet labāk. Protams, lēmumi ir jābalsta uz pārbaudītiem realistiskiem faktiem un riski ir jāizvērtē ļoti augstasinīgi. Spēcīga uzraudzība nekādā veidā eh, šai ekonomiskajai politikai nenāk par ļaunu. Tātad, eh, protams, ka tas viss arī ietekmē tiešā veidā eh, tautsēmniecību. Ja mēs runājam par valstu riskiem, varbūt, nu, es nepaspēju uzdot šo jautājumu, varbūt kāds cits varētu to uzdot manā vietā, saka runātājs. Danut Hūbner, jā. Gribēju tikai uzdot dažus jautājumus tādām pirmām kārtām skatoties, kā dažas eh, dalību valstis reaģē uz šo politiku, viņas nav pārāk entuziastiski noskaņotas, uh, Un uh, tas varētu būt, ka mūsu attieksme, needed, but, uh, what is politically feasible, ka mūsu tā tad uh, centieni, lai reformētu EMS, varētu būt nu tādi visai fragmentēti, bet ja mēs runājam par uh, šo privately financed by banks with some fiscal uh, backstop, uh, but. Uh, Jā, tad, ja mēs runājam par uh, apdrošināšanas tirgiem, vai jums šķiet, ka te kaut kādā veidā varētu uh, šīs uh, apdroš apdrošināšanas schēmu fondu, ja tas tiktu apvienots, piemēram, ar šo uh, palīdzības sniegšanas fondu, vai tas varētu kaut ko uzlabot? Otrs jautājums saistīts ar monetāro politiku. Es domāju, ka monetārajai politikai noteikti vajadzētu būt kādu dienu pielāgotai, ņemot vērā uh, attīstības tendences, un tas, protams, ietekmēs arī uh, izaugsmi. Jāsaka, ka monetārai politikai vajadzētu varbūt nāktie, nākties izmantot bezprecedenta pasākumus. Protams, jādomā arī par uh, zemo procentu likmju uh, tendenci, kas valda. Kādus riskus jūs šeit saskatāt un kādu jūs varētu iezīmēt nākotni? Atbilde. Paldies! Uh, Ja mēs runājam par banku savienības pilnveidi, par to runājām jau pašā sākumā, ir nepieciešams uh, veidot šo depozītu apdrošināšanas schēmu un tādā veidā, protams, ir jāizveido šis vienotais glābšanas fonds. Šie līdzekļi veido daļu no tiem svinīgiem solījumiem, ko dalība valstis deva tad, kad tika izveidota Banku Savienība. Mums nevajadzētu, nu jā, būtu aplami pārāk zemu novērtēt uh, politiskās uh, eh, finanses eh, un varbūt ļaut, lai prevalē vai nu politiskās vai ekonomiskās, abas komponents ir gana svarīgs un priekšnosacījumi ir jāievēro. Eiropas depozīta apdrošināšanas schēma. Protams, tā ir vairāk e, priekšrocības e, salīdzinājumā ar nacionālajām schēmām. Īstenībā mūsu politisko reformu mērķis pēdējo piecu gadu laikā būtu bijis varbūt vājināt šo saikni starp bankām un valstīm, lai bankas būtu tādi reāli ķieģelīši banku savienības uh, būvē. Tagad ir šis vienotais glābšanas fonds un mums jāskatās, ka. Uh, bankas, pret bankām attieksme ir līdztiesīga. Nu, kādēļ nevajadzētu tikpat līdztiesīgi attiekties arī pret visiem noguldītājiem Eiropas Savienībā? Mums ir jāievēro uh, tādi līdzvērtīgi principi, un ja jūs runājat par uh, atteikšanos no monetārās politikas, kas tiek piekop tieši tagad, uh, Es gribu pateikt, mūsu rīcībā ir nepieciešami rīki un instrumenti, bet es gribētu teikt, ka tā ir tāda ļoti elitāra programma. Paldies. Paldies. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Pauls Tanks, paldies, paldies, dragī kungs, ka šeit ieradāties. Jā, nu tā ir tāda elitāra programma, ir pārāk kā au, agri vēl runāt par uh, tā attiekšanos no tās. Uh, par pakāpenisku attālināšanos, bet es gribu teikt, ka ekonomista uh, uz vāka šodien varam redzēt uzrakstu, tātad Džeremijs Korbins leiboristus uh, vēlas atgriezt 60. gados, bet kurš tad politiskais līderis uh, runāja, piemēram, par kvantitatīvo stimulēšanu 60. gados, un Džeremijs Korbins runā, ka mums ir nepieciešams kaut kāds labums, tāda politika kalpot cilvēkiem, nevis bankām. Es domāju, ka šajā parlamentā ir izskanējis uh, arī tas, uh, ka varbūt bankas varētu zināmā mērā varbūt finansēt EFSI. Un uh, Ir daži ekonomisti, kas piekrīt arī Korbīna kungam, un ir jādomā, kas notiks ar Citīs bankām Londonā. Protams, mums ir nepieciešams arī daudz līdzekļu, un ne tikai Eiropas Savienībai uh, un apvienotai karalistē, bet arī ASV un Ķīnai. Uh, un kas varētu notikt arī ar šo kvantitatīvo veicināšanu. Un, ja mēs runājam par uh, visu šo politiku efektivitāti, par zemākām procentu likmēm, bet uh, ekonomisti un cilvēki, kas varbūt nav eksperti, jūsu programmas efektivitāti turpina kritizēt. Un es gribēju pavaicāt, vai jūsu programma patiešām nākusi reāli par labu, nākusi nesus kaut kāds augus arī MVU un citām uzņēmējdarbības formām. Paldies! Atbilde. Jā, atbildot sākumā uz jūsu pēdējo jautājumu, programma patiešām ir efektīva un mēs eh, redzam aizvien vairāk šī darba augļu. Kā jau teicu, kredītu jomā ir vērama atkopšanās. Uh, un valstis, kurās bija vislielākās grūtībās, tur arī reitingi tagad ir paaugstināti pirmo reizi daudzu gadu laikā. Un ja mēs runājam par attīstību kredītu tirgos, tā tad līdzekļi tiek aizdot, un ja mēs runājam par uh, līdzekļu plūsmu, iepriekš eh, dotie, tātad iepriekš izsniegtie kredīti, to eh, laiks jau tagad iet uz beigām un tagad tiek izsniegti jauni. Protams, ir arī tādi toksiskie aizdevumi, kas eh, nelabvēlīgi ietekmē banku bilances un jaunu aizdevumu sniegšanu apgrūtina, bet aizdevumi patiešām tiek piešķirt uzņēmumiem. Uh, un ir arī pietiekam daudz interesanti epizožu, kas pierāda mūsu programmas efektivitāti. Ir programma, kuras likviditāte tagad jau ir 387 miljārdi eiro, un jāsaka, ka tās programmas, kas ir sasnieguši visvairāk, aizdod visvairāk līdzekļu un aizdod, ka bankas, kas izmanto šīs programmas, izmanto uh, Uh, tās pietiekam veiksmīgi aizdiedot vairāk līdzekļu MVU, un mēs šeit varam novērot ļoti interesantu uh, sasaisti. Otrām kārtām. Simtiem gadu garumā centrālās bankas ir injicējušas naudu ekonomikā vai ar banku palīdzību un ar tirgu palīdzību. Tā tas ir bijis. mēs, protams, par to esam diskutējuši ECB arī dažādos akadēmiskos fórumos. Uh, piedalās diskusējās, un mums nevajadzētu arī pārāk zemu uh, novērtēt uh, visas juridiskās finanses, kas ir attiecināmas uz Eirozonu un ECB, vai šīs helikoptera finansējums tās augtais ir saskaņā ar uh, Eh, piemēram, kvantitatīvo stimulēšanu vai nē, mums nevajadzētu varbūt tagad apšaubīt pieņemtos lēmumus, kāda ir kāds ir šis izaicinājums, kas mums tagad ir jāpievārē. Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kurus, protam, izmantot, kas ir mūsu rīcībā, un eh, tas eh, ir tas secinājums, ko varam izdarīt tagad. Paldies, Zalbas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Dragī kungs, es piekrītu pilnībā jūsu sacītājiem. Pārliecība ir absolūti nepieciešama, lai varētu konsolidēt ekonomisko atvesļošanos. Tāpat es arī piekrītu tam, ka ekonomikas monetāra politika īsti nevar izdarīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, bet mums jāpaskatās arī, kas notiek šobrīd tirgos. Pirmkārt jau neskaidrība neskaidrība ar ASV monetāro politiku. Daži sāki, ka, saka, ka tas e, vēl vairāk ietekmē trešās valstis um, nekā viņu pašu valstīs noteiktās procentu likums. Tāpat arī situācija Ķīnā, nestabilitāte tirgu. E, mans jautājums ir tāds, vai šī nenoteiktība, neskaidrība būs ilgstoša tirgos? Un ja tā turpināsies, tad, ja es pareizi saprotu, jūs turpināsiet kvantitatīvās veicināšanas programmu, bet ja šī nenoteiktība turpinās eh, ilgi, vai jūs uzņemsieties arī agresīvākus plānus? Nesen dzirdēju, ka pastāv tāda iespēja, tāpēc vēlējos noskaidrot, vai ir kaut kas tāds, ko jūs teiksiet, ka darīsiet vai noteikti nedarīsiet. Paldies. Atbilde. Paldies. Ir skaidrs, ka jau kādu laiku mēs esam tādā situācijā, kurā monetārā politika uh, ir ļoti atšķirīga pasaulē. Citās jurisdikcijās atvesaļošanās ir spēcīga, savukārt citur, piemēram, pie mums, atvesaļošanās turpinās, bet ir ļoti pakāpeniska un ir tās sākotnējā stadijā. Mēs runājam par vidējā termiņa inflācijas prognozi, tas tā šobrīd ir pazemināta mūsu makroekonomikas eh, prognozēs. Līdz ar to šī nenoteiktība pastāv. Jūsu otrais jautājums bija, cik lielā mērā šī nenoteiktība izraisīs eh, mūsu rīcību. Un es to esmu jau teicis vairāk kārt. Ja nenoteiktība paliek tāpat kā līdz šim par iemeslu svārstīgumam, kas savukārt radīs nevēlamu finansēšanas nosacījumu pasliktināšanos, tas noteikti pazeminās mūsu inflācijas prognozi vidējā termiņā, un tad mēs būsim spiesti reaģēt. Reaģēt, kā jūs teicu, ar dažādiem pasākumiem, kas ir iespējami. Paldies! Mm. What can, may I? Yes, a very brief question. Jā, pavisam īsi papildinošs jautājums. Ar kāda veida pasākumiem jūs reaģēsiet? Kādas pasākums jūs apsverat? Paldies. Redziet, mūsu pašreizējā monetārā politika, mūsuprāt, ir pietiekami efektīva. Līdz ar to mēs pie tās arī paliekam pirms apsvērt citas darbības. Bet, kā es sacīju, mēs esam gatavi rīkoties, ja tas būs nepieciešams. Es jau sacīju, ka mūsu programma, mūsu prognozes ir atkarīgas no mūsu programmas īstenošanas līdz septembrim. Ja nepieciešams, iesim arī tālāk par septembri. Paldies, Pēters Simons. Paldies, priekšsēdētāji. Daudzas sarunas ar mazām eh, reģionālām bankām parādījušas, ka viņuprāt Eiropas centrālās bankas procentu politika ir saistīta ar regulēšanas izmaksēm un, izmaksām, un tas rada problēmas. Tiešās regulēšanas izmaksas, respektīvi eh, iemaksas uh, noregulējuma fondā un tāpat arī tiešās izmaksas mazām bankām tas ir daudz sāpīgāk nekā lielās. Mazās bankas, kur ir 10-15 eh, darbinieki, viņiem ir jāizveido jauns darba vietas, lai izpildītu šīs prasības jaunās. Kā jūs vēlaties novērst to, ka ar šādu situāciju, ar zemām procentu likmēm eh, un vienlaicīgi ievērojami pieaugošām izmaksām, ne, banks nenonāk tādā situācijā, ka nākamā uh, banku krīze eh, nebūtu paštaisīta, eh, sagraujot eh, to banku sektoru daļu, kas iepriekšējo krīzi ir izturējis. Tālāk, kas attiec uz regulējumu, un parlaments šeit ir daudz ko darījis, EBA, otrais līmenis, vai jūs redzat iespēju mazām un vidējām bankām, piemēram, anakredīt kur mēs šobrīd runājam par kredītiem virs 25 tūkstošiem eiro eh, bankām aizpildīt vairāk kā 150 lauciņus, kur būtu kāda īpaša eh, noregulējums. Mēs eh, esam iztaujājuši jūs arī iepriekš, un mēs ar kolēģi Gigoldu esam jums rakstījuši, un jūs sacījāt, ka MVU būtu jāatvieglo situāciju, bet nekas konkrēti nav nosaukts. Varbūt jūs redzat eh, konkrēti šobrīd kādas iespējas to darīt. Paldies! Let me respond to your first. Ļauj man, at, ļaujiet man atbildēt uz pirmo jautājumu vispirms pašreizējā monetārā politika ir tāda, kāda tā ir, jo mums ir mandāts nodrošināt eh, cēnu stabilitāti vidējā termiņā ar inflācijas eh, līmeni, eh, kas ir tuvu diviem procentiem, bet nesasniedz tos. Mums jānodrošina arī, lai banks strādātu un gūtu pēļņu. Mēs necelsim procentu likmes tāpēc, ka e, dažām mazām bankām ir problēmas ar peļņu gūšanu. Respektīvi, mums nav pienākums nodrošināt viņu peļņu. Un e, tas varbūt kādam liek tā domāt, bet e, tas ir darāms ar citu instrumentu palīdzību. Otra lieta - par anakreditu. Ļaujiet man par šo projektu pavisam īsi kaut ko pateikt. Ar to ir plānots ievākt eh, detalizēts datus par kredītiem un kredītu riskiem, balsoties uz eh, saskaņotām prasībām visās Eirozonas valstīs. Detalizētības pakāpe datiem šajā programmā un iespēja saņemt vienādus eh, datus no visām jurisdikcijām ir ļoti svarīga. Tā ir absolūti svarīga daudzām centrālas bankas funkcijas jomām. Uh, kā tas būtu jebkurā labi funkcionējušā monetārā jurisdikcijā. Piemērs. Anakreditu var izmantot, lai labāk risinātu problēmas, kas eh, skar monetāro politiku, piemēram, eh, kredīti izsniegšanu dažādām aizņēmē kategorijām, tīpaši MVU. Mēs jau zinām, kas šobrīd notiek ar MVU un bankām, jo mums ir pētījumi, un arī komisija ir savi pētījumi, bet būtu liela atšķirība, ja mums būtu faktiskie dati. tas palīdzētu arī atbalstīt eh, tiešos eh, prasījums un palielinātos eh, to ķīlu kopums, kuru var izmantot monetārai politikai. Tāpat arī jākalibrē dažādas riska kontroles eiro sistēmā. Jūs tādējādi palīdzat mums noteikt kredītu risku, pareizos sadalījumus peļņai. Uh, tādējādi veicot stabilitātes uzraudzību un nodrošinot pamatu ekonomiskai pētniecībai. Informācijas e, apjoms, kas mums ir par eirozonas ekonomiku, e, ir diezgan liels, bet mums vajag vairāk informācijas. Mums ir jāzina vairāk par mūsu ekonomiku ekonomikas sarežģītība, tautsēmniecības sarežģītība ir tāda, ka mums ir jāturpina strādāt pie tā, lai zinātu vairāk. Tāpat arī tas mums palīdzētu uzraudzīt finanšu stabilitātes riskus. Visi iegūmi no šī projekta, protams, ir eh, kaut ko arī maksā. Esmu pārliecināts, ka šīs e, izmaksas var veidot tā, lai tās atsevišķām banka kategorijām nekļūst par e, iznīcinošām. Un cits starpā banku nozare kā tāda tikai iegūtu no šī projekta. Mums būtu piekļuvē lielākajam informācijas apjomam, uh, Tas bankām e, labāk dotu iespēju salīdzināt savas opcijas, tāpat arī salīdzināt to ar realitāti citās valstīs, ar pārobežu situāciju, un tas viss liek man sacīt, ka mums ir jāturpina šis projekts, neskroties uz to, e, ka šīs izmaksas tiešām ir jūtamas, bet tās mums ir jāsamēro ar bankas iespējām. Priekšsēdēs, paldies! Ludeks Nidermajers. Paldies! Paldies, priekšsarētāji kungs, ka ieradāties. Jūsu darbs nav viegls, lai jums veicas. Man ir divi vienkārši jautājumi. Pirmkārt, Grieķijas krīzes ietvaros ECB bija ļoti svarīga loma atsevišķos brīžos, jo principā tā nodrošināja likviditāti Grieķijas ekonomikā. Tas bija laiks, kad Grieķijas banku maksātspēja balstījās uz pieņēmumu, ka Grieķijas valdība spēs panākt vienošanos par jaunu programmu. Mans jautājums tad ir šāds. Es uzskatu, ka tas bija ļoti politiska nostāja, ECB nostāja. Cik lielā mērā jūs uzskatāt, ka pašreizējie ELA noteikumi ir labi Un e, vai jūs neiebilstu, ja ECB vēlreiz nākotnē nonāk šādā situācijā? Tālāk, otrs jautājums par Ķīnu. Ķīna ļoti labs e, attīstības rādītājs uzrādīja vairākas desmit gadus, bet šobrīd globāla ekonomikā tā ir vājā vieta. Un e, pazemināt attīstības tēmas citām BRICS valstīm. Kā jūs vērtējat eh, monetārās politikas lēmums un eh, valūtas eh, apmaiņas politikas lēmums Ķīnā? Vai tas neietekmē izaugsmas tempus? Un otrkārt, cik lielā mērā jūs uzskatāt, ka tas sakrīt ar Ķīnas varas iestāžu plāniem stiprināt nacionālo valūtu nākotnē? Paldies! Atbildēšu Mēs esam ņēmuši vērā to, ka Ķīna, tāpat kā citas G20 valstu ekonomikas, ir apņēmusies ievērot G20 vienošanos attiecībā uz valūtas mājas politiku. Un politikas eh, pasākumi, kas ir tikuši īstenot Ķīnā un arī citās jurisdikcijās, balstās un ir motivēts ar to, ka ir jāsasniedz iekš politikas mērķi. Tas, ka tas ir saistīts ar e, valūtas mājiņas e, politiku, e, tas ir izrietoši drīzāk nekā kalpo kā iemesls. Ķīna turpina savu rīcību, cenšoties panākt savas valūtas lielā konvertējumību. un lai tās eh, valūtas maiņas eh, likmes būtu pilnībā tirgus diktētas. Un turklāt eh, Ķīna noteikti arī turpinās struktūrāls reformas, un tas būs absolūti nepieciešams. Par, par otru jautājumu, es neteiktu, ka ELA lēmumi bija politiski. Ļaujiet man atkārtot, kāpēc ELA ir ārkārtas likviditātes e, palīdzība, kas tiek sniegta valstīm, kurām ir pietiekams nodrošinājums. Grieķijas banku nodrošinājums galvenokārt ir Grieķijas valdības obligācijās. Ekonomikas politikas lēmumu, kurus pieņēma Grieķijas valdība, ietekmē šo obligāciju vērtību, līdz ar to ietekmē nodrošinājumu un arī pastarpināti mūsu lēmumu turpināt ēlā programmu, samazināt vai palielināt to. Tas, kas notika, bija, ka jau kādu laiku šie ekonomikas politikas lēmumi bija tādi, kas vērsti uz nodrošinājuma vērtības palielināšanu un pēc tam sāka kļūt tādi, kas eh, mazina šo nodrošinājumu vērtību. Un tad pienāca brīdis, kad mēs izlēmām, ka pieņemtie lēmumi un notikumi ir tādi, ka nodrošinājuma vērtība vairs nav pietiekama, lai varētu palielināt ELA atbalstu. Vēlos jums atgādināt, ka mēs izlēmām nesamazināt ELA, bet saglabājam to līdzšinējā līmenī, kas cita starpā ir augstākais, kāds jebkad ir bijis jebkurā Eirozonas valstī. Un tad, kad uh, lēmumi bija tādi, ka šo situāciju varēja pārvarēt un nodrošinājuma vērtība um, pieauga balsoties uz pieņemtiem lēmumiem, un balstoties uz eh, nu, Grieķijas eh, centrālās bals, eh, bankas prasību, mēs iebildums necēlām. Tā kā tas nav bijis politisks lēmums. Tas balstās uz mūsu noteikumiem, un mūsu noteikumos nekur nebija sacīts, ka ELA atbalstam ir jābūt neierobežotam un beznosacījumu. Tāpat arī lēmumu par banku maksātspēju būtu jāpieņem nekavējoties un jālem par to, vai banks būs maksātspējīgs nākotnē vai nē. Arī tas nebija noteikts. Lai nu kā, ECB nav tā iestāde, kas lemj, kuras dalību valstī ir jāpaliek Eirozonā un kurai nē. Eiropas centrālā banka strādā ar pieņēmumu, ka visas eh, Eiropas savien, Eirozonas dalību valstis paliks Eirozonā. Šāda lēmuma ir citu iestāžu kompetencē. Paldies! Pervanš Beres. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Jūs eh, sākumā runājāt par to, ka notiek debats par Eiropas eirozonas kasi veidošanu, jeb um, es to saprotu, ka tas ir tā kā tāds eirozonas budžets citādi nosaukts, un uh, pieminējāt arī demokrātisko atbildību. Manuprāt, abas šīs lietas ir pilnībā saistīts pašreizējā e, eirozonas situācijā. Nav vērts runāt par eirozonas parlamentu, ja nav eirozonas budžeta. Uh, jo tieši uh, tas radītu nepieciešamību pēc šādas um, demokrātiskas kontrolas, bet lai abas šīs lietas ieviestu, ir nepieciešams grozīt uh, līgumus. Un, uh, protams, uh, pienāk brīdis, kad šis jautājums par budžetu ir jārisina un pa, jādomā arī par pret ciklisku darbību. Ņemot vērā pašreizējo eirozonas situāciju, perspektīvas, ņemot ekonomisko situāciju pasaulē vērā un ņemot vērā arī situāciju atsevišķās eirozonas valstīs. Vai jūs neuzskatāt, ka vajadzētu virzīties uz priekšu straujāk? Nu, šobrīd uh, tiek runāts par to, ka jārīkojas po, soli pa solim. Vispirms jānosaka, teiksim, uh, um, um, e, tiek pieņemti noteikumi, teiksim, ir nūja radīta, bet trūkst šī stimula burkāna, un kad tas viss tā tiek atlikts, tad uh, šī situācija var ļoti pasliktināties. Tālāk jautājums par valsts parādiem. Jūs teicāt, ka vispirms valstī ir jāuzņemas atbildība, bet vai jums neliekas, ka situācijā, kad ir zema inflācija, zema Uh, izaugsme, kā uh, tas apgrūtina dalību valstu iespējas atmaksāt savus parādus. Um, I, I couldn't agree more. Varu tikai piekrist pirmajam jūsu sacītajam punktam. Savā ziņā signāls no piec priekšsēdētāja ziņojuma ir tāds, ka pastāv atsevišķas īstermiņa saistības, kas ir jāizpilda. Bet tās nav tikai īstermiņa saistības, tās īstenībā ir tās, kas paver ceļu uz ilgtermiņa vīziju. Ilgtermiņa vīziju raksturo otra ziņojuma daļa par ilgtermiņa mērķiem un saistībām. Tas nav vienkārši jautājums, bet tas tiešām ir tas, kur ir lielāka izaicinājuma, kas ir jāpārvar tuvākajos mēnešos, respektīvi, vai dalība valstis ir gatavas pirmkārt īstenot īstermiņa saistības, bet arī otrkārt likt likt priekšā saviem iedzīvotājiem ilgtermiņu vīziju, kas būtu pieņemama jau šobrīd. Un, protams, tad būs vajadzīgi vairāki gadi, lai izpildītu visas tās lietas, kas ir ierosinātas pēc priekšsarātāja ziņojumā, bet politiskais izaicinājums ir jāpārvar jau šobrīd. Un, manuprāt, tas ir galvenais eh, signāls eh, šajā ziņojumā, galvenais izaicinājums, ko pēc priekšsarātāja ziņojums liek priekšā dalību valstīm. Jūs otrais jautājums. Jā, ir zema inflācija, bet arī zems procentu likums. Publiskajam parādam tas ir uh, savā starpā izlīdzinošs. Un daudzās valstīs eh, ir uh, mainīgā likuma vienalga. Līdz ar to es nedomāju, ka mēs varam mainīt noteikumus balstoties tikai uz inflācijas likums izmaiņām. Uh, labākais veids, kā atmaksāt parādus eh, tām valstīm, kas eh, atsevišķos nosacījumos ir eh, situācijā, kur parāds ir ilgspējīgs, ir izaugt no šī parāda. Tātad veikt visus pasākumus, lai veicinātu izaugsmu. Paldies! Uvio Martušelo. Grazie. Presidente, Bloomberg qualche giorno fa ha diffuso una lettera confidenziale. Paldies, priekšsēdētāji. Saņēmu vēstuli no Itālijas centrālā bankas eh, augstamatpersonas vēstules kopiju, eh, vēstuli, kas tiek sūtīta ECB par eh, pamatojumu vairākiem lēmumiem saistībā ar patreizējo ekonomisko ciklu un ka tas varētu uh, pra, prasītais varētu ierobežot e, izaugsmi. Un es vēlētos prasīt jums par šo vēstuli un prasīt, vai tiešām šādi prasītie pasākumi varētu ietekmēt atvesļošanos. Un tāpat arī mums Itālijā ir lielas e, kompānijas, kas ir nonākušas uh, problēmās ar um, bankas lielsuram, ir problēmas ar kapitalizāciju. Vai jūs redzat, uh, ka šīs tautas bankas varētu nākotnē attīstīties vai nē? Atbilde. Es uh, um, nerunāšu par to, ko Blumberg ir uh, rādījis uh, kā, kā nopludināts vēstules. Drīzāk izteikšu rezultāts par pašreizējo uzraudzības eh, darbu. Šobrīd ir bijušas vispārīgas eh, diskusijas, un šīs diskusijas ir jāpabeidz. Pagaidām tās vēl nav pabeigtas. Šajā procesā visas bankas tiks uzklausītas, un viņu bažas tiks ņemts vērā, ja tas būs nepieciešams. Otrakārt Starp citu, tiek darīts viss iespējamais, lai uzraudzība paliktu uz tā paša pamata, kā tas notiek citās jurisdikcijās, piemēram, apvienotē karalistē. Līdz ar to nav nekāda speciāls vēlmes um, mazināt uh, banku konkurētspējas, līdzinot ar bankām, kas atrodas citās jurisdikcijās. Kapitāla apjoms vidēji, kas ir nepieciešams. Nav nekas ārkārtējs. 33 uh, punkti. Ja mums vajadzīgs bufers, vēl tad 55. Un tas ir vidējais rādītājs. Jums var būt bankas, piemēram, kur šāds uh, pamatkapitāla prasības pieaugums varētu būt izaicinājums lielāks. Bet bankas, protams, ir atkarīgi, atšķirīgas, eh, jo atšķirās to darbības apstākļi, jo nacionālajie uzraugi varbūt nav tik stingri uzraudzības noteikumu īstenošanā, kā tas šobrīd ir nepieciešams. Un arī tāpēc, ka iemesli tam, kādēļ šīs uzraudzības eh, Eh, pasākumi ir īstenojami, ir trīskārši. Pirmkārt, riska izvērtēšana, otrkārt, atbilstības nodrošināšana bāzau trīs prasībām, kas ir ļoti svarīgi, un treškārt arī ar tādām prasībām kā tīlāk, kā eh, leverage ratio, kā tad, par kuri panākt vienošanās starptautiskai eh, līmenī, tāda situācija. Un starp citu lielākā daļa no bankām uh, jau ir sasnieguši tādas kapitāla līmeņas, kas vairāk kārt pārsniedz to, ko prasa SSM, līdz ar to draudi, un ka šādai varētu apdraudēt eh, atvesļošanos, tas nav pamatot šādām bankām, jo šo banku aizdošana nemainīsies eh, tādēļ, ka būs augstāks minimālā kapitāla prasības. Kā jau sacīju iepriekš, eh, lai būtu, mums ir nepieciešams uh, Eh, spēcīgas bankas, lai būtu labāka ekonomikas atvesļošanās. Un tāpēc uzraudzība ir eh, vērsta uz to, lai tieši mums būtu spēcīgāks bankas. Pat ja bankām īslaicīgi nav kapitāla, tam var būt kādas īslaicīgas negatīvas sekas. Bet šos jautājumus jūs varēsiet daudz detalizētāk uzdot SSM priekšsēdētājai, tad, kad viņi ieradīsies šeit. Jūs otrais jautājums par to, vai mazām bankām ir nākotne. Nu, man ir grūti atbildēt uz šādu jautājumu. Ja banka tiek labi pārvaldīta, ir labi kapitalizēta, ir eh, izdev, izsniegus labus aiz, aizdevumus un eh, tiek labi galā ar risku, kāpēc ne? Bankas eh, li, apmērs vai tā, cik liela banka nenosaka, cik viņa veiksmīgi darbosies dažas lietas varbūt lielā apjomā ir izdevīgāk darīt nekā mazos, mazā apjomā, bet nu, nosacījumi visiem ir vienādi jāievēro. Paldies, Vanas Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Dragi kungs, ka bijāt šeit šo pēcpusdienu. Vēlos pajautāt par kaut ko taustāmāku. Sākumā savā uzrunā jūs sacījāt, ka uh, šīs vasaras notikumi noveduši pie tā, ka būs jādara va daudz vairāk, lai virzītu inflāciju tuvāk diviem procentiem. Un ja mēs to neizdarīsim, tad šis e, pagaidu termiņš, e, kuru kvantitatīvai veicināšanai ECB ir noteikusi, lai sasniegtu līmeni tuvu diviem procentiem inflācijai. Uh, tad saprotu, ka šobrīd netiek veikt nekādi pasākumi. Kāpēc? Un otrs jautājums saistīts ar kapitāla tirgus savienību. Finanšu plūsmas cauri bankām uz ēnu bankām vai citām nebanku iestādēm, citām finanšu institūcijām visā Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu skatīties, kā mēs varam virzīt šos naudas līdzekļus caur citām finanšu iestādēm, bet, kā jūs sacījāt, tas vairs nav ECB kompetencē, jo šīs iestādes vairs nav tīri banku iestādes. Uh, Līdz ar to mums ir nepieciešams pabeigt eh, darbu pie kapitāla tirgus savienības, bet ir daudz risku, jo aizvien vairāk finansējuma neiet cauri tiem kanāliem, kurus uzrauga vienotais uzraugs. Un noslēgumā par piecu priekšsēdētāju eh, ziņojumu. Otrajā daļā tiek runāts par precikliskiem pasākumiem vai instrumentiem un vai uh, tas varētu būt, piemēram, nodarbinātības apdrošināšana. Paldies! Paldies! Kā es sacīju, manuprāt, mūsu kvantitīvās veicināšanas pasākumi e, ir efektīvi bijuši. Mēs to redzam banku tirgos. Un redzam, ka arī darba tirgu pakāpeniski parādās uzlabojumi. Tāpat laikā mēs esam uh, Eh, arī konstatējuši, ka lejupvērstie riski ir pieauguši, un mēs turpināsim cieši uzraudzīt eh, šos riskus. Padome ir gatava un spējīga rīkoties, ja tas būs nepieciešams. Un es jau minēju eh, iespēju, ka mūsu kvantitīvās veicināšanas programma varētu turpināties arī ilgāk par septembri, un tā var tikt pielāgota savā apmērā, saturā Un eh, padome, bankas padome ir arī gatava pielāgot šo programmu, reaģējot uz iespējamo, nu, pārfrazējot, es teiktu, Bankas padome ir gatava vēlreiz eh, skatīt šo programmu, pārliecinoties, ka visas priekšnosacījumi joprojām ir spēkā. Uh, Tad varbūt mainot eh, procents no 25 uz 23. Kas tad ir jūsu otro jautājumu par kapitāla tirgus savienību? Izteikšos pilnīgi skaidri. Tas, ka daži starpniecības pasākumi lēnām aiziet no banku sektora uz citām iestādēm finanšu, nevienmēr nozīmē, ka tas ir negatīvi. Daļai tas ir dabīgi pat, jo bankas ir ievērojami mazinājuši eh, šo kapitāla piesaistīšanu, bet tas ir arī pozitīvi, jo mēs nebūsim vairs pilnībā atkarīgi tikai no bankām. Mēs varēsim vairāk paļauties arī uz tirgiem. Mēs redzam, cik lielā mērā uh, pilnībā būt atkarīgam no banku aizdošanas kanāla ir kļuvis eh, savulaik par eh, šķērsli, lai ātri atvesļotos 2011. un 2012. gadā. Tā kā tas nebūtu nav negatīvi. Protams, ka pieaugot eh, nebanku sektoram, pieaug arī riski. Un tie ir jārisina gan ar makroprudenciāliem instrumentiem, gan citiem. Tāpēc ir pamatojums, kāpēc ir viens uzraugs nepieciešams ne banku vai ēnu banku iestādēm, it īpaši tirgus iestādēm. Tā kā mēs esam noteikti viens prats par šo jautājumu. Paldies, Darījušu Zatītā. Thank you, Mr. Draghi, for... Paldies, Draghi kungs, ka esat pie mums uh, ieradies. Es gribēju uh, uzdot jautājumu par uh, centrālās bankas funkciju kā pēdējo aizdevēju. Uh, savulaik jums izdevās nomierināt situāciju finanšu tirgu, neiztērējot nevienu eiro. Zinu, ka Eh, šis eh, lēmums tika pieņemts eh, valdē, bet es gribētu zināt, kā mm, monetārā savienībā jūs varat pildīt šo funkciju un kā jūs varat atspēkot arguments, kas apstrīd to, ka tā būtu jārīkojas un to uh, pauž vienas bankas pārstāvis, kam ir uh, ievērojama loma padome. Uh, atbildi man diezgan grūti atbildēt to šo jautājumu, jo šī pēdējā aizdevēja funkcija valdībām um, uh, tas to nepieļauj līgums attiecībā uz valdībām. Uh, 123. pāns aizliedz mums tā rīkoties. Tādēļ arī mūsu OMT un kvalitatīvā stimulēšanas programma paredz, ka mēs obligācijas pērkam sekundārajos tirgos. Ja valdībai nav pieeja tirgus finansējumam, tad ir jāparedz izņēmums, bet arī tad vienalga mēs pērkam sekundārā tirgu. Prozatikungs. Es gribēju precizēt savu jautājumu. Tātad, ko es gribēju teikt, ir situācija, ka tirgu valda panika un tiek palielinātas e, spiediens uz kādas valsts obligācijām. Šī valsts ir maksātspēja, bet te var rasties īstermiņa likviditātes krīze. Un mans jautājums, kā jūs saskatāt centrālās bankas lomu valūtas savienībā veikt profilaktiskus pasākums, lai šāds negatīvs līdzsvars neizveidotos? Atbilde, ko mēs uh, savu laiku 2012. gada augustā un septembrī darījām, nu ir tas, ko jūs arī sakāt. ECB būtu gatava pirkt attiecīgās valsts obligācijas sekundārajā tirgū pie nosacījuma, ka valsts pati īsteno ticamu politiku. Ja šī politika nav ticama, tad tā būtu kļūdaina rīcība, jo tad mums būtu jāuzpērk visas tirgu pieejamās obligācijas, jo neviens tām vairs netic un tieši tā, toreiz mēs pieprasījām, lai uh, valstis uh, uzsāk speciālās finanšu palīdzības programmas īstenošanu, saņemot atbalstu no Pasaules bankas un Startautiskā valodas fonda. Thank you. Paldies. Kofstas Mavrīdes. Jā, eh, es atvainojos, saka Dragī kungs, jā, es gribēju piebilst, ka varbūt nav mums visiem jāatgādina, ka OMT eh, eh, politiku atbilstību līgumam ir atzinusi Eiropas Savienības tiesa. Paldies, priekšsēdētāji. Dragī kungs, saka Mavrīdis kungs, runājot par Uh, um, ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu. Kam bija juridiskā atbildība par lēmumu pieņemšanu savulaik? Vai tā bija vietējā Nacionālā uzraudzības vienība vai Eiropas centrālā banka? Piemēram, laikī bankas gadījumā. 14. septembrī, tikai pavisam nesen, Konstancijo centrālās bankas prezidents atbildēja Reuters aģentūrai uz jautājumu attiecībā uz Grieķijas krīzi, norādot, ka juridiski nevienu valsti nedrīkst izslēgt un uh, ka šie draudi, ka tas varētu notikt, nebija īsti. Es gribu tādēļ jautāt, vai tā bija patiesa vienošanās ar Grieķiju, vai tas viss bija tāds blefs patiesībā. Vēl viens punkts par piecu priekšsēdētāju uh, ziņojumu. Daži no mums, dragī kungs, ticam godīgiem spēles noteikumiem, mēs uzticamies Eiropas Savienības institūcijām, lai tās mums nodrošina atbilstošu aizsardzību. Un tādēļ esmu pārliecināts, ka Eiropas noguldījuma garantijas sistēmas būtu bijusi jāizveido jau sen. Un es ceru, ka šobrīd mēs no krīzes beidzot būsim kaut ko mācījušies un arī, ka ECB būs mācījusies. Iepriekšējā reiz, kad man bija iespēja uzstāties, es uzdevu jautājumu uh, ar priekšstādātāju starpniecību, bet saņēmu atbildi uz nepareizo jautājumu. Lūdzu, tagad dodiet man atbilstošo atbildi, lai man nav jāgaida nākošā reize. Eh, Dragie kungs, es atvainojos, ja nu tā toreiz notika, tas nebija tīšs pārpratums. Atbildi savulaik Kiprā atbildīgā uzraudzības iestāde, kurai bija jāizvērtē maksātspēja, bija Kipras Nacionālā banka. Bet, eh, bet Grieķijā Eh, Grieķijas gadījumā eh, bija eh, izveidots jau vienotājs uzraudzības mehānisms pa to laiku, un tādēļ šo izvērtējums tagad veica vienotais uzraudzības mehānisms. Protams, Nacionālās centrālās bankas loma joprojām ir būtiska, tās sniedz informāciju par pieejamo likviditāti, un mēs uz šo informāciju paļaujamies. Bet lēmums par uh, ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu, tika pieņēmts ar um, vienotā uzraudzības mehānismu starpniecību. Tālāk par Konstancijas kunga paziņojumu Reiters aģentūrai es gribu uh, vēlreiz atgādināt, ka ECB neizlēma to, kam ir jāpaliek Eirozonā vai kam no tās jāizstājas. Mēs darbojamies balstoties uz pieņēmumu, ka visi pašreizēji Eirozonas locekļi tādi paliks arī nākotnē. Nu, es negribu šeit komentēt legālos aspektus. Es pilnīgi piekrītu jūsu teiktajam par Eiropas noguldījumu garantijas sistēmu. Jā, tā ir ļoti būtiska. Un tā ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu uztveri, ka tiešām pastāv vienādi godīgi spēles noteikumi kā jau es norādīju iepriekš, mēs izveidojām uh, vienotu uzraudzības mehānismu, vienoto um, noregulējumu mehānismu, vienoto noregulējumu padomi. Un tas nozīmē, ka attieksme pret visām bankām un banķieriem ir vienāda. Un tad kādēļ tad attieksmē pret noguldītājiem vajadzētu atšķirties? Mārijas kungs. Eh, es gribētu jautāt, dragī kungam, kas bija atbildīgs pār šo ELA, vai tā bija nacionāla atbildība vai ECB atbilde. Šo lēmumu pieņem Nacionālā centrālā banka. Uh, maksāt spējas um, novērtējumu Kipras gadījumā veica Nacionālā centrālā banka, bet Grieķijas gadījumā to veica vienotais uzraudzības mehānisms, jo tas toreiz jau darbojās. Bet tomēr šī, šī ir Nacionālās centrālās bankas pre uh, rogatīva, un tā var, um, valde var iebilst pret uh, šo uh, lūgumu priekšsēdētājs. Mums vēl ir atlicis nedaudz laika, un tagad vārds Urtas un kungam. Es gribu uz, uzsvērt to, ka šis uh, vienotājs uzraudzības mehānisms atzina, ka Grieķu bankas ir maksātspējas, bet pēc tam tika veikta cita, cita analīze par garantijām un kādēļ attieksme pret Kipru un Grieķiju bija atšķirīga un kādēļ atbild. Nē, tā tas nav. Kipras gadījumā valsts īstenoja palīdzības programmu un politika tika īstenota. Nu, mēs varam visus faktus pārbaudīt, ja jūs vēlaties, bet šis Dinamiskais vērtējums, ko mēs veicam, balsta, balstās uz nākotnes attīstības novērtējumu. Tātad mēs uzskatām, ka nākotnes prognozes nodrošina uh, garantijas, bet Grieķijā tā tas nebija. Kaut gan iepriekš šāda situācija arī pastāvēja. Tātad mūsu visus lēmumus noteica vai nu no atbilstošās uzraudzības iestādes novērtējums, vai arī, ja tika veikts dinamiskais novērtējums, tad šādā gadījumā tika izvērtēti notiekumi notikumi, pasākumi, kas varētu novest pie banku likviditā maksātspējas situācijas uzlabošanās priekšsēdētājs. Ne, dragie kungs turpina, ja dinamiskais novērtējums nav nepieciešams, tad ir jānovērtē situācija kādā konkrētā laika brīdī. Bet, ja ir šāda dinamiska novērtēšana, tad ir jāskatās, vai attīstība uzlabo garantijas vērtību vai nē. Un tas uh, Uh, ir saistīts ar vispārējo maksātspējas novērtējumu, bet tas nav politisks lēmums. Paldies, Valīkungs. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju uzdot šos divus īsos jautājumus. Mēs uh, jau dzirdējām, ka ja saskaņā ar valdības vērtējumu kādai bankai draud um, maksāt nespēja, vai tad jūs uh, piekrītat šādam lēmumam un par vienoto noregulējumā fondu, vai tas ir pareizais risinājums tālāk par. Parlando di un'ipotetica unione fiscale plānu B, ja nu ir nepieciešams veidot fiskālo savienību, lai nodrošinātu monetārās savienības atbilstošu darbību. Un runājot par katras valsts atsevišķo novērtējumu. Un viena viena no lielākajām Eiropas valstīm nāk klajā ar šādiem paziņojumiem. Nu, ir tiešām jātic šim piecu priekšsēdētāju plānam un varbūt tiešām ir jāparāds B plāns, paredzot, ka noteikts valsts var tomēr izstāties no eirozonas. Es, nu, uh, Eh, varbūt jūs zaudēsiet savu darbu, bet tad citi varbūt atkal iegūs darbu, ja tiks eh, izveidots šāda, šāds mehānisms atbildi. Eh, Eiropas Savienība ir pilsoņu un valstu savienība. Atbildot, man nav atbildes uz jūsu pirmo jautājumu, es neko par to nevaru pateikt. Un atbild uz otro jautājumu, ne, plāna, B plāna nav. Ir ceļa kārte, tā ir prezentēta, un dalību valstīm ir detalizēti jāiezīmē šis ceļš un jāvirzās uz priekšu. Paldies, Keis Vinverna. Paldies priekšsēdētāji, paldies, um, uh, dragi kungs, kas pie mums um, ieradies. Es um, atsaucos uz um, jūsu šodienas komentāriem un to, kas rakstīts piecu priekšsēdētāju ziņojumā, ka ir nepieciešams uh, Uh, stiprināt šo savienību eirozonā, ka ir jārīkojas strauji, lai uzlabotu labklājības līmeni šajā zonā. Varbūt jūs varētu pastāstīt, uh, pie kā jūs šobrīd strādājat un kā strādājat pie uh, taisnīgas um, Eirozonas pārvaldības sistēmas uh, un uh, kā nodrošināt taisnīgumu Eiropas vienotā tirgu, mm, ne obligāti tikai Eirozonā. Atbildi. Eirozonas uh, dalību valstīm ir jāspēj uh, pastiprināt integrācijas līmeni, kā to var sagaidīt no zonas, kur ir viena kopīga valūta. Tas nozīmē, ka ir uh, kopīga atbildība, lēmumu pieņemšana virknē jomu. Un tas ir arī morāli atbildīgs process, un tas skar arī uh, kādā veidā tas skar ne eirozonas dalību valstis. Nu, ir jābūt sadarbībai starp šīs zonas dalību valstīm un citām dalību valstīm, un uh, eirozonas dalību valstīm ir jāspēj virzīties uz ciešāku savienību. Bet tāpat laikā šīm uh, dalību valstīm ir jāapzinās, ka ir arī ekskluzīvas ne eirozonas dalību valstu intereses un tās jāņem vērā. Šī uh, konstrukcija ir jāsaglabā, jāuzlabo, un tas ir vienotais tirgus. Monetārās savienības locekļu lēmumi var būt konstruktīvi un pozitīvi vienotajam, vērst uz vienoto tirgu un uz vienotā tirgus uh, progresu. Mēs zinām vēl daudz, kas ir jāizdara, lai to panāktu. Paldies! Liels paldies priekšsēdētājiem Dragī un jums visiem. Šī ir bijusi interesanta un auglīga viedokļu apmaiņa. Nākamais uh, monetārais dialogs notiks 12. novembrī. Ladies and gentlemen, please take seats. We are going to... Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Point on the agenda. Nākamais darba kārtības punkts. Ekon komitejas atzinums par ziņojumu uh, virzībā uz uh, vienoto digita, vienotā digitālā tirgus aktu, un Renato Soro ir sagatavojuši atzinumu, atbildīgā komiteja ir. Uh, This uh, opinion, I will give four minutes to the rapporteur and three minutes. Ir uh, eh, īstra e komiteja, un tagad uh, sākumā Sārī kungs, un pēc tam uzstāsies ēna referenti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam jau kādu brīdi par to diskutējuši, kā šajā vienotajā digitālajā tirgū uh, e, ieviest jaunu dzīvību, jo jāsaka, ka digitalizācija ietekmē mūsu dzīvi nu, katru brīdi. Protams, ir jādara ļoti daudz, mums ir jāuzlabo tīmekļa infrastruktūra. Uh, Eiropā ir ļoti daudz apgabalu, kur šī infrastruktūra nav gana laba. Uh, un mums ir jāuzlabo uh, situācija sektorā kopumā un ir jārunā arī par kompetencēm, tehnoloģiskajām kompetencēm, par digitālo tautsaimniecību, bet ar šīm kompetencēm vien nav gāna, lai varētu izmantot visas šo tehnoloģiju piedāvātās iespējas 21. gadsimtā. Un gribētu teikt, ka Vairums uzņēmumu, kas dominē tirgu, eh, tomēr atrodas Atlantijas okeāna otrā pusē. Komisija ir sagatavojusi paziņojumu par digitālo tirgu un ir eh, beidzot kaut kas jādara lietas labā, jo šī digitālā tirgus pilnveida patiešām tiek novilcināta. Mums ir eh, jābūt iespējai konstatēt, nu kas tad galu galā ir jāīsteno. Ziņojums par šo rīcības plānu eh, bija piešķirts IMKO komitejai, bet mums ir tiesības sagatavot atzinumu, ņemot vērā arī situāciju par pārobežu eh, pakalpojumiem. Ja mēs runājam par e-komerciju, uh, ir jāgarantē, lai mūsu uzņēmumi, kas īstenībā nav ieguvēji no atšķirīgajām PVN likmēm Eiropas Savienībā, varētu būt konkurētspējīgāk salīdzinājumā ar citām valstīm. Par šiem jautājumiem tika runāts arī vakardien takse īpašajā komitejā, kur diskusijās piedalījās arī atsevišķi finanšu ministri. Šajā ziņojumā tas ir īs. Es esmu uh, pievērsies vairākiem aspektiem. Pirmām kārtām piekļuva finansējumam, lai varētu pārvarēt uh, digitālo plaisu un uh, parūpētos par to, lai infrastruktūra Eiropā būtu laba un pietiekami sazarota. Tas arī sasaucas ar Junkera plānu. Mēs sākām diskusijas par šo jautājumu jau pirms gada, bet vēl šodien varu teikt, ka īstenībā līdz šim brīdim, nu tā šausmīgi daudz nekas nav noticis un uh, uzņēmumi nav saņēmuši ne līdzekļus, ne arī m, mm, ir tikušas piesaistīts kaut kādas papildus investīcijas. Un digitālā plaisa īstenībā reģionus attālinājis vien vairāk uh, cit no cita, bet uh, vajadzētu taču tieši pretēji notikt konverģencei. Es šeit eh, mēģināju izgaismot arī vairākus konkurētspējas politikas aspektus. Tas ir ļoti īpašs lauciņš. Dažādi tīkli tie turpinās eh, attīstīties, tie turpinās paplašināties. Un eh, jāsaka, ka šī nozara ir nepārtrauktā attīstībā un Eh, tagad ir tik daudz tīklu un, un eh, ir, eh, ja nav labas infrastruktūras, tad ir grūti radīt kaut ko jaunu un pagarināt šos tīklus. Ir runāts arī par tās augtajām nulles izmaksām. Tas ir ļoti svarīgi tieši jaunajiem, tikko dibinātajiem uzņēmumiem. Ir arī uh, uzņēmumi, kam ir monopols šajā jomā, es domāju, no tām vajadzētu izvairīties. Uh, To es visu mēģināju pateikt uh, tajās zīmēs, kas man bija atvēlēts šajā atzinumā. Ildika Galds, lūdzu, tagad ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Jā, joprojām varu runāt ungāru valodā, tulku joprojām uh, Eh, šeit atrodas. Es piekrītu referentam. Es uzskatu, ka digitālais vienotājs tirgus ir viens no daudzsološākajiem projektiem un vienlaiks viens no lielākajiem izaicinājumiem šajā nozarē slāpjas milzīgs potenciāls, un tas, protams, var veicināt arī ilgspējīgu izaugsmi. Es ļoti labi jūs saprotu, saka runātāji, trīs minūtes man ir atvēlētas. Un, protams, ar šo strateģisko ieguldījumu fondu to vajadzētu veicināt. Protams, šajā nozarē ir nepārtraukta attīstība, jauninājumi un jādomā par tādu politiku, kas var uh, uzķert un turpināt šo attīstību. Es varu piekrist vairumam šajā atzinumā teiktā un operatoriem ir jāsadarbojas, it sevišķi, ja mēs runājam par MVU vajadzētu šeit radīt vēl papildus izaugsmas potenciālu. Es domāju, ka vienotais digitālais tirgus eh, nu dien varētu būt tāds svarīgs izaugsmes dzinēja motors, ir nepieciešama laba pārvalda, bet, protams, mums priekšā ir vēl daudz uzdevumu. Šeit ir arī ļoti daudz trūkumu. Gribēju pateikt Šeit ir arī problēmas. Ceturtajā punktā ir runāts par aplikšanu ar nodokļiem. Es esmu pārliecināta, ka digitāls vienotais tirgus bez attiecīgas aplikšanas ar nodokļiem nav dzīvot spējīgs. Protams, šeit ir arī daudz dažādu grāmatvedības problēmu. Szóvenérítást is jelent, ezért fontos, hogy megfelelő Tas ir, protams, jālēm arī dalību valstīm, kā šo jautājumu labāk sakārtot, bet, nu, visā visumā varu teikt, ka šis atzinums ir uh, ļoti labs atspēriens, atspērienu punkts un domāju, ka mums vajadzētu ka mēs varētu turpināt eh, strādāt tādā pašā garā. Man ir arī vairāk papildinājumi un, protams, ar prieku arī turpināšu sadarboties ar mūsu atzinumu autopradies. Paldies! EKR e grupas vārdā tagad Kejs Vinbērn. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vienotais eh, digitālais tirgus var būt ļoti liels iegūms, it sevišķi maziem uzņēmumiem Eiropas Savienībā, jo tad uh, tiem nebūs nepieciešama milzīga infrastruktūra, lai piekļūtu tirgiem, un viņi varētu piekļūt eh, ļoti daudziem patērētājiem arī ārpus Eiropas Savienības, ārpus savas valsts. Un jāsaka, ka īstenībā. Um, mums vajadzētu arī padomāt par regulējumu, lai tas būtu atbilstoši inovācijām un nevajadzētu radīt jaunas uh, barjeras robežā, pie robežām šajā digitālajā ērā. Un atzinumā ir runāts arī par harmonizāciju attiecībā uz kolektīvo finansēšanu, jeb crowdfunding. Es esmu noraizējusies domājot par patērētāju aizsardzību, jo ir daudz dažādu platformu, kas drīzāk līdzinās uh, kopus, uzņēmumiem, bet neievēro patērētāju aizsardzības standartus. Daudzas no šādām finansēšanas platformām, protams, piedāvā nepieciešamo kapitālu uzņēmumiem, kas citādāk cīnītos ar lielām finansiālajām grūtībām. Nu, vajadzētu domāt arī par tādu godīgu attieksmi un visi, kas investē līdzekļus, viņiem ir jāsaka, ka viņi īstenībā var zaudēt investīcijas, ja viņi investē šādos nestabilos projektos. Un Nezinu, vai harmonizācija e, būtu pietiekami nu, realizējama tieši šajā brīdī, ņemot vērā to, ka šādas platformas ir vēl zīdaiņu autiņos. Varbūt jādomā par labāku pozīciju un papildus šai kolektīvajai finansēšanai. Es gribēju teikt, ka ekon e, atzinumā ir jādomā arī par jaunajām tehnoloģijām, par jauniem pakalpojumiem un e, ir jādomā arī par to, kas notiek pēc pakalpojumu pārdošanas. Ir arī tagad tagad, piemēram, virtuāla valūta, un tādā veidā var veikt ne tikai maksājums, var arī uh, veikt, eh, piemēram, darījumus ar vērtspapīriem un atvasinātiem finanšu instrumentiem ar šo virtuālo valūtu. Nu, jādomā, ka uh, Arī šī joma ir pamatīgāk jāizpēta, tehnoloģiju attīstība ir jāveicina, mums ir jādomā, kā arī labāk mudināt uzņēmums to darīt un nevajadzētu arī kavēt šo jauno tehnoloģiju ielaušanos tirgu. Mums ir jārada uh, Eh, patiešām labvēlīga augsne šādām inovācijām. Un es gribētu teikt, ka regulators manā valstī ir eh, atradis jaunu veidu, kā tikt galā ar šīm fintech, ar šiem fintech uzņēmumiem, lai patiešām uh, uzņēmumi ņemtu vērā esošo likumdošanu, un mums patiešām likumdošana ir jāpiemēro jaunajai uh, digitālajai ērai, varbūt, ka fintech arī ir jāiekļauj šajā ziņojumā. Paldies! Un tagad Torvalda kungs no uh, Aldi grupas. Es gan viņu zālē nemanu, vai kāds uh, varētu viņu aizstāt? Nē. Nākamais. Rēmanu kungs no zaļajiem. Ir kāds zālē no zaļajiem? And, uh, uh, what about EF? Un EFDD grupa? Kāds ir pārstāvēts? Kāds vēlētos runāt? Nē. ENF. Kāds no ENF vēlas izteikties? Nē, neviens pats. Labi, tagad būs uh, brīvais mikrofons. Interest, uh, uh, uh, on the side of the, of the members. Ja kāds no deputātiem vēlas izteikties, Dotsas kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es uh, ļoti atvainojos, ka nevarēju uh, klausīties diskusijās jau no paša sākuma. Uh, Un es varu piekrist vairumam viedokļu, kas šeit jau izskanēja. Protams, digitālais vienotais tirgus ir ļoti svarīgs uh, lauciņš, un es arī iesniegšu grozījumus par jaunajām nodokļu sistēmām, kas tagad ir ieviestas vienotajā digitālajā tirgu, it sevišķi runājot par PVN lai varētu izvairīties no tā, ka starptautiski uh, uzņēmumi Eh, nemaksā nodokļus vai, piemēram, pārceļ savus filiālus uz valstīm, kur ir zemāka PVN bāze. Jāsaka, attiecīgā likumdošana nav pietiekami labi īstenot un tā nenāk par labu MVU tieši pretēji. Un apvienotajā karalistē daudz uzņēmumu, diemžēl, jau slēdz durvis tieši šo iemeslu pēc. Tādēļ es lūgtu, lai uh, atzinuma autors uh, man piedod un lai viņš uh, pieņem arī dažus no maniem grozījumiem. Un digi digitālo pakalpojumu eh, komisārs un komisārs Ansip teica, ka viņš izmantos eh, īpašu pieeju attiecībā uz digitālo servisu, digitālo pakalpojumu piedāvātājiem. Un jāsaka, ka ir arī, piemēram, digitāli uzņēmumi, kas vienkārši eh, diemžēl ir spiesti pārtraukt savas aktivitātes arī nevienlīdzīgo nodokļu dēļ, un es vēlreiz atvainos, ka ierados šeit ar novēlošanos. Paldies! Ja neviens cits nevēlas runāt, tad došu vārdu atzinuma autoram, vai viņš vēlas kaut ko piemetināt. Lūdzu. Sora kungs. Jā, jā, nu man tikai pusminūtīte ir nepieciešama lai pateiktu kolēģiem, ka es uzmanīgi ieklausījos visās piezīmēs, esiet mierīgi, mēs, protams, varam turpināt diskusijas, es ņemšu vērā visus jūs domas graudus. Paldies! Paldies! Imko un ITRE komiteja kopīgi gatavo ziņojumu atzinumu saskaņā reglamentu 55. pantu, un balsošana par atzinumu šajās komitejās ir plānota 10. decembrī. Runājot par mūsu grafiku, grozījumi ir jāiesniedz līdz 15. oktobrim par tiem diskutēsim 30. novembrī, ekon komitejā balsosim 1. decembrī un Atbildīgās komitejas balsos 10. decembrī un plenārsēdē balsojums ir paredzēts kaut kad 2016. gada janvārī. This, uh, we now move on to the last point, the really last point on our... Un tagad pēdējais, tiešām pēdējais darba kārtības punkts šovakar, uh, citi jautājumi. Vai deputātiem kaut kas ir sakāms? Nē. Nu, nav nekādu neatliekamu jautājumu. Pirms eh, beigt šo sanāksmi, gribu vienkārši kolēģis informēt, ka Ekon komiteja nākamreiz tiksies otrdien, 13. oktobrī, no 9. rītā līdz 12.30 pusdienas laikā un turpināsim darbu no 3 līdz 6.30 vakarā. Paldies! Sēdi beidzam un lai jums visiem jauks vakars!